everybody! Sveiki, kolēģi! Turpināsim darba kārtības izskatīšanu. Tātad 15. darba kārtības punkts - migrēšana no Schengens informācijas sistēmas SIS-1 uz otrās paudzes Schengens informācijas sistēmas SIS-2. Referents ir Kārlis Skvelju. Došu viņam vārdu. Viņš varēs pastāstīt par savu uh, ziņojumu projektu. Pēc tam uzklausīsim komisijas pārstāvis. Un, ja Kipras prezidentūrai būs kas piebilstams, tad, protams, arī viņiem ļausim izteikties. Pēc tam sāksies diskusijas. Pirmajam dod vārdu Kailiju kungam. Obrigado, Sr. Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad um, jau ir notikusi pirmā viedokļa apmaiņa par šo tēmu. Parlaments ir parasti aizstāvējis kopienas pieeju un ir noraidījis to, ka e, Schengena atgrieztos e, valstu valdību pārziņā. Līdz ar to parlaments vienmēr ir atbalstījis pārēju uz SIS 2. Šodien izskatāmā iniciatīva e, jau ska, ir ar skaidrāku juridisko ietvaru. Mēs tātad runājam par pārēju no SIS-1 uz SIS-2. SIS-2 juridiskajam e, ietvaram vajadzētu stāties spēkā no brīža, kad dalībvalsts e, beidz savas sistēmas pārnesi uz jauno paudzi. Šeit ir runa par visas Eiropas e, sistēmu, kuras ieviešanai vajadzētu novērst liekus izdevums dalību valstīs. Te vajadzētu paredzēt arī kopienas līdzfinansējumu izmaksām, kas gūstas uz dalību valstu pleciem, strādājot eh, ar migrācijas aspektiem. Šobrīd dalību valstīm būs grūtāk izmantot budžeta pozīciju, kas bija paredzēta līdz 12. gadām. Tagad ir jāparedz kopienas pieeja. Līdz šim uzskatu, ka tā ir bijusi veiksmīga, un es gribu uzteikt ēnu referents par paveikto darbu, cenšoties panākt ātru darbu virzību uz priekšu. Iepriekšējā Libe sanāksmē. Tad notika pirmā viedokļa apmaiņa par šo jautājumu. Um, bet eh, līdz šim Eiropas parlamentam tikai bija jāpilda konsultatīva funkcija. Šķita, ka neviens neņēma vērā politisko eh, nozīmi, kā arī ietekmi uz budžetu. Es norādīju, ka eh, ar to nav gana, un to arī uzsvēru savā ziņojuma projektā. Uzskatu, ka vēl ir nepieciešams ieviest gan tehniskas izmaiņas, gan tās, kas ir uzskaitītas ziņojumā. Pirmkārt, runājot par eh, datiem, par informāciju, ir jāuzlabo to uzglabāšanas un ievākšanas standārti. Tam ir nepieciešama atbilstoša pāraudzība, apzinoties, ka e, migrācija ir ļoti e, komplekss process. Tāpat ir nepieciešama sadarbība labā līmenī starp esošām uh, iestādēm un iestādēm, kas nākotnē būs atbildīgas par datu pāraudzību, lai migrācijas jautājums varētu veiksmīgi izskatīt. Tāpat ir nepieciešams garantēt, ka dati, ar ko strādājam, ir kvalitatīvi un uzticami, lai tos varētu izmantot SIS-2. Personu dati, protams, ir ļoti jutīgs jautājums. Un, ja to nerisina pareizā veidā, tad var rasties nopietnas problēmas. Piemēram, ja kādu personu aiztur nepamatoti Schengens telpā, Pēc tam, ja viņa nevainīgums tiek pierādīts, tad eh, arī šī informācija ir precīzi jāatspogļo Schengen sistēmā. Tāpat ir eh, jāpārnes eh, dati no vienas sistēmas uz otru pareizā veidā. Para os SIS 2 deverão ser definitivamente eliminados após o período de transição. Un savukārt dati, kas netiks pārnes no SIS 1 uz SIS 2, ir arī atbilstoši jāapstrādā, lai nerastos nekādas šaubas vai bažas par to, ka SIS-1 esošie dati pēc pārējais uz SIS-2, ka joprojām kaut kur turpinātu pastāvēt. SIS-2 ir ārkārtīgi svarīga sistēma. Un ir nepieciešams pilnībā pāriet no sistēmām, kuras pārvalda eh, valstu valdības, un uh, uz sistēmu, kas darbojas Eiropas līmenī. SIS-2 vajadzētu ieviest pēc iespējas ātrāk. Arī šī iemesla dēļ es jums lūgtu uh, pieturēties pie mūsu mm, pieņemtās darba kārtības un laika grafika. Paldies! Pirms dodu vārdu deputātiem, kas vēlas izteikties. Uh, vēl prezidentūrai un komisijai iespēja izteikties. Komisija? Tudorāšu kungs. Uh, thank you very much, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Centīšos izteikties īsi. Viens, uh, grib pateikties Koeliju kungam, kas ir veiksmīgi strādājis pie šī ziņojuma, un paldies arī komisijas vārdā viņam par konstruktīvo pieeju, uh, sākot strādāt pie šī dosjē. Otrkārt, paldies visai komitejai par to, ka saprotat, cik steidzam šo priekšlikumu ir jāizskata un cik svarīgi bija to izskatīt pēc iespējas ātrāk, lai garantētu nonākšanu pie pareizes tiesiskās bāzes pirms eh, pārējais no vienas sistēmas otras, kas sāksies tuvāko 2-3 mēnešu laikā. Ir ļoti svarīgi garantēt šim procesam tiesisko noteiktību. Tāpēc liels paldies gan Kvēliju kungam, gan komitejai par to, kā jūs pātrināt esat sākuši izstīt šo dosjē. Tēt konkrēti par ziņojumu un jautājumiem, ko Kvēliju kungs jau piesauc. Pirmkārt, datu kvalitāte. Jā, protams, tas ierakstās uh, arī jautājumos, ko komisāra Malmstroma ir piesaukus vairāk kārt, kas izskanējas arī ministru padomēs, ir svarīgi, lai beta tīrīšana būtu uztvērta ļoti nopietni un tiktu pabeigta pirms pārējais no vienas sistēmas uz otru, lai garantētu, ka tikai attīrīti uzticami dati nonāks SIS divi. Un esam pētījuši arī šī eh, spārneses sistēmas darbību pēdējo mēnešu laikā, lai garantētu, ka tikai precīzi dati tiek nonas, nodot no vienas sistēmas uz otru. Nākamais datu aizsardzība un pāraudzība. Pārējais laikā piekrītam ziņojumā teiktiem. Tiešām process ir ļoti sarežģīts pārvaldība eh, jādala starp IDPS un valstu iestādēm, ir svarīgi katram pildīt savu uzdevumu, un mēs ļoti atbalstām to, ka tiek likts uzsvars uz pareizas pārvaldības garantēšanu visa procesa garumā. Par dalībvalsts sniegto informāciju parlamentam par pārējas norisi, par to, kā tiek apstiprināts pārējais process. Arī šeit ir nepieciešams garantēt caurskatāmību, uzsveram šo jautājumu ļoti nopietni, un, protams, tiklīdz migrācija būs pabeigta, komisija informēs parlamentu par procesa iznākumiem. Visbeidzot par beigu datumu. Vienīgais iemesls, kāpēc komisija nav iekļausi datumu tekstā, ir tādēļ, ka mēs negribam uzņemties kādu konkrētu eh, datumu un eh, tādā veidā ļaujam dalībvalstīm ņemt eh, vērā esošo notikumu attīstību savā valstī un tieskajā bāzē jau ir atrunāts, kā ir jāatnorāda vēlāk datums uh, šī instrumenta ieviešanai. Un uh, Kvēliju kungam un komitejai ir, kā saprotu, svarīgi zināt, kā, par kādu datumu būs runa, un tad mēs jums zinosim, uh, ko par to padome lēms. Paldies! Ja jums vēl ir kādi jautājumi, labprāt atbildēšu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Sveiki! Gribu norādīt, ka prezidentūra novērtē referenta paveikto darbu, tāpat arī komitejas eh, paveikto, un mēs gribētu, lai šis dosie pēc iespējas ātrāk tiek izskatīts līdz galam. Paldies! Paldies, tā dod vārdu eh, deputātiem Latvorkas kundze. Thank you very much. Lās paldies, prieksēdētāji pievienojos komisijas pārstāvju teiktajiem. Kvēlijo kungs kā vienmēr ir paveicis labu darbu. Zinām, ka Schengens projekti ir nodoti eh, gudra pārskatītāja ziņā un piekrītu viņa pēdējam secinājumam paskaidrojumu rakstā, ka SIS-2 ir izšķiroši svarīgs instruments, ar kur tiks stiprināt drošību Schengens jomā un tiks eh, uzlabota datu aizsardzība un individu pamatiesība aizsardzība. Līdz ar to SIS-2 ir jāsāk darboties pēc iespējas ātrāk. Tādēļ ir nepieciešams ar šo dosiju strādāt ātri. Pie tā, eh, uz to esam gaidījuši jau ilgu laiku, un nav pāragri tagad cerēt, ka jau nākamā gada janvārī šī sistēma būs operacionāla. Es ceru, ka jaunā sistēmas izvērtējums parādīs, ka ieguldītā nauda atmaksāsies un kā nākotnē vairāk šo sistēmu mainīt nevajadzēs. Piekrītu Kalju kungam, ka tiesiskais pamats pārēdz tikai konsultācijas Un par to mums pilnīgi noteikti vajadzētu sūdzēties. Ar konsultācijām vien nepietiek. Runājot par jautājumu, ko norāda Guelju, ka tam ir politiska nozīme ietekme uz budžetu, kā arī, kā viņš norādīja, tam ir ietekme uz datu aizsardzību. un līdz ar to būtu nepareizi atgriezties tikai eh, pie eh, pirms koplēmuma procedūras laika, kad mēs varējām tikai konsultācijas sniegt. Līdz ar to ar to nebūtu gana. Ļoti priecājos, ka Koeljo kungs ir ņēmis vērā daudz EDPS viedokļus par, piemēram, datu pārbaudīšanu, par datu aizsardzības pasākumiem, ko dalību valstīm vajadzētu veikt pirms un pēc pārējas uh, uz jauno sistēmu. 7. un 11. viņa grozījums ir ļoti vērtīgi. Tāpat uzsvars uz to, ka visus datus, kas nenonāks no SIS1, SIS2, vajadzētu izdzēst. Tas ir ļoti nozīmīgi, un es atbalstu viņa izteiktos priekšlikumus šai ziņā. Tas ir jautājums par datu kvalitāti. Viņš ļoti pareizi arī norāda, ka šajā jomā e, kļūmes e, atstās ļoti nozīmīgu ietekmi uz individiem, ko tas skars. Priekšlikumā nav īsti skaidri par datu uzglabāšanu. 55. pantā ir nu, rādīts viens līdz trim gadiem, bet arī tiek dot dalībvalstīm iespēja šo laiku pagarināt tikpat kā bezgalīgi 15.6. punktā. Uh, monitoringa procedūrām, kas jau ir sākušās. Sakiet, lūdzu, ko nozīmē šīs jau sāktās monitoringa procedūras? Vai tās ir gana skaidri definētas, lai dotu tiesisko uzticamību? Varbūt referents varētu atbildēt šo jautājumu. Es neplānoju iesniegt grozījumus, jo uzskatu, ka referents ir labi pastrādājis, bet par šo konkrēto aspektu gan, manuprāt, tās jautājums. Un visbeidzot, kā mani kolēģi no komitejas, kas jau ilgi cieši zina, es vienmēr cenšos aizstāvēt savu valsti, kur vien iespējams. Un referents vienmēr ir centies palīdzēt man šajā ziņā, jo, protams, ka apvienotā karaliste um, ir kā arī īrija ir ar tiesībām izvēlēties opt-in vai pievienošanās eh, iespēju eh, SIS-2. Bet tātad par tiesisko pamatu, kā saprotu, padomas eh, ietvarā ir kom, Ripērs lūdzas komisija izstrādāt otro priekšlikumu ne Schengenes valstīm ļaut pirmo reizi pievienoties. Ceļiet lūdzu! Vai ir ieplānots kāds laika grafiks, kā šo priekšlikumu īstenot, lai parlaments varētu ar šo priekšlikumu strādāt tikpat ātri kā ar pamatpriekšlikumu? Es pārliecināts, ka šo divu uh, lietu nošķīrums katrā ziņā um, nepalielinās procesu. Bet, ja uh, es, kā saprotu, apvienotā karaliste varētu iesaistīties SIS-2, bet par to labprāt dzirdētu vēl apliec, apstiprinājumu no komisijas. Paldies! Paldies, Endriju kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribētu pateikties Kvēlju kungam par šo ziņojumu. Paldies arī par to, ka ar caur piedāvātajiem grozījumiem Viņš ir izskatījis vissvarīgākos aspektus - konkrētāk datu aizsardzību un kāda ir valstu iestāžu loma šai ziņā. Turklāt man šķiet ļoti svarīgi neieviest konkrētu datumu, kad jānotiek datu pārnesē no SIS 1 uz SIS 2. Pretējā gadījumā, jo tā dalībvalstīm un komisijai radīsies papildus motivācija ātrāk rīkoties un panākt nospraustos mērķus. Turklāt pilnībā piekrītu domai, ka ir jātīra datu bāze pirms dati tiek pārnes no SIS1 uz SIS2. Kā jau teica Mihale kungs un Kvelju kungs, Šobrīd mēs nevaram būt simtprocentīgi pārliecināti, par to, ka datu uzticamība saglabāsies. Raugoties uz iespējamām kļūdēm datos, um, mēs nezinām, vai tās tiks pilnībā izdzēsts. Varbūt komisija varētu apsvērt iespēju iecelt iestādes, kas būtu atbildīgas par datu izvērtēšanu. Un uh, visas dalība valstis, uh, kas tiks iesaistītas uh, šajā datu apmaiņā, Uzskatu, ka tām vajadzētu paredzēt kādu apsvērumu punktu, kurā būtu skaidri pateikts, kāds ir Rumānijas un Bulgārijas status šajā sistēmā, jo tās ir vienīgās divas valsts, kas šai dokumentā neparādās. Šīm valstīm ir jāpiedalās datu pārnesē no SIS-1 uz SIS-2 pateicoties 355 2010 lēmumam un balstoties uz uz mūsu pievienošanās Eiropas Savienībai līgumam. E, Rumānijas un Bulgārijas status ir jānoskaidro. Paldies! Paldies, priekšsādātāji! Īsnībā šis stāsts nekad nebeidzas. Pēc tam, kad mēs 2006. gadā e, sākām iet e, Schengenas divi virzienā, lai nodrošinātu pievienoto vērtību šai Schengenas sistēmai, tad eh, šķiet, ka beigās mēs eh, tikai tagad tuvojamies realizācijai. Es vēlētos sirsnīgi pateikties Koeljo kungam, kurš ir izdarījis īsto spiedienu visu šo gadu laikā, lai mēs varētu tiešām eh, nodrošināt no 2013. gada visus migrācijas datus. Nu, es vismaz uz to ceru, bet, protams, vēl ir jāatrisina vairākas um, neatrisinātas lietas. Tas man ir ļoti svarīgi, jo pretējā gadījumā šis stāsts turpināsies arī pēc 2013. gada. Es eh, gribētu mm, teikt, ka tie Koeljo kunga mm, pieminētie neatrisinātie jautājumi ir eh, patiešām jāņem vērā. Mums vajadzētu pilnīgi skaidri noteikt, eh, kas ir šīs neatrisinātās lietas. Pretējā gadījumā mēs saskarsimies ar lielām problēmām. Šlechtin, die Voraussetzung, weil sonst Mums ir jāņem vērā visi šie priekšnosacījumi. Šie, um, šo datu, jebkurā gadījumā, ir pārāk daudz. Mums vajadzētu noteikti nodrošināt šeit tādu kā tīrīšanu. Un šeit ir jāņem vērā cēloņu sakarības starp abām šīm lietām. Iestādes noteikti ir jābrīdina, un no iestādēm ir jāprasa, kur tad ir šīs uh, problēmas. Ir jāatcerās, ka migrācija procesi ir jānodrošina tādā veidā, lai šeit nerastos nekādi caurumi nodrošinātajos datos, un, protams, ir jānodrošina arī datu apstrāde, lai tos varētu patiešām izmantot. Esmu nedaudz skeptisks attiecībā uz to, ka dalību valstīm ir uh, jāatstāj viņu ziņā noteikt datumu, kad tad tiks nodrošināta šī datu nodošana. Es domāju, ka mums vajadzētu skaidri noteikt, kad tad šie dati ir jāsniedz. Mums vajadzētu saistoši pateikt dalībvalstīm, kad šis datu transfers ir jānodrošina. Tātad ir jāpasaka skaidrs termiņš, kad tad Schengenas divi sistēma tiek ieviesta visā Eiropas Savienībā kā Eiropas drošības un kontrols instruments. Tas nozīmē, ka priekšlikumi, protams, ir jau uz galda, bet tie noteikti vēl ir jāpaplašina. Tas attiecas arī uz komisiju. Es varu iedomāties, ka uh, komisija, protams, veids pietiekami nozīmīgu darbu, jo uh, eh, tā ir jāuzņemas koordinējošā loma. Tā, lai dalība valstis eh, tiešām varētu kontrolēt, nodot datus un lai šis datu transfers varētu notikt līdz noteiktam termiņam. Tādējādi arī mēs beidzot varēsim pielikt šim uh, Eh, nebeidzamajam stāstam punktu ar 2013. gadu. Paldies! Jā, vielen dank! Um... Ernstas kundze. Kā jūs zinat, eh, Schengens jautājumā man bieži viena rodas tāds divējādas sajūtas. Jā, protams, es dzirdu, ka man strauji put puks sirds, tad, kad es dzirdu runājam par Schengenes zonu, bet, nu, īstenībā šeit ir arī mazliet jāsatraucas citādā ziņā, ja runa par šiem datiem. Ir jāatcerās, ka attiecībā uz datiem bieži vien rodas tāds kā sajaukums. Tur ir gan patiesi dati, gan nepatiesi dati. Arī Vācijā tā ir liela pro problēma. Tad, kad es skatos uz šo ziņojumu, tad es eh, varu uzreiz pateikt, ka uh, Mums ļoti labi patīk tas, ka Koelju kungs ir stiprinājis datu aizsardzības jautājumus. Ja ir runa par tiešo migrāciju, gan pirmajā, gan otrajā variantā, es domāju, ka mums vajadzētu skaidri pateikt, kāda informācija tad ir jānodod. Vai mums patiešām ir vajadzīga absolūti visa informācija, vai tas ir skaistīts ar kaut kāda veida izvērtējumu. Es gribētu zināt eh, sīkāk, par, par ko tad šeit ir runa. Jā, protams, var eh, šeit eh, transportēt arī tādas lietas, ko nemaz nevajadzēja transportēt. Es domāju, ka mums vajadzētu šeit nodrošināt tematizāciju, jāpaskatās, kuras lietas ir vajadzīgas un kuras nē. Arī EDPS šeit spēlē nozīmīgu lomu, bet es domāju, ka ar to īsti nepietiek. Mums vajadzētu paskatīties arī uz dalību valstīm un, kā, un kāda ir dalību valstu loma, to arī vajadzētu izvērtēt. Mm, nevaru akceptēt pašreizējās konsultācijas ar Eiropas parlamentu, to ir pārāk maz. Ja ir runa par budžetu, tad, protams, mēs visi zinām, ka budžeta nepaliek vairāk. Ja mēs paskatāmies uz daudzgadu finanšu schēmu, tad mēs saprotam, ka īstenībā budžets tikai sarūk. Es domāju, ka šeit ir ļoti daudz dažādu problēmu, par kurām ir pamatīgi jādiskutē, un šeit nav runa tikai par konsultācijām. Okay. The next speaker is Mrs. Danoka. Nākamais Danokas kundze. Yes, thank you, Chair. Very shortly because... Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi, jo gandrīz viss jau ir pateikts mūsu grupa, protams, arī pateicas Koelju kungam par uh, izcīlī paveikto darbu. Mēs pilnībā atbalstām visus grozījumus par datu aizsardzību, ar, arī par datu dzēšanu un par datu uzglabāšanas ilgumu tām visiem šiem priekšlikumiem mēs piekrītam, mēs tāpat atbalstam Koeljo ierosinājumu atjaunot termiņus 6. apsvērumā un 21. pantā, jo šādi termiņi ir nepieciešami, lai gan komisija ir apsolījusi paveikt šo procesu ātrāk. Es arī uh, piekrītu, ka ir jārunā par Bulgāriju un Rumāniju, piekrītu kolēģei, kura pieskārās šim jautājumam. Es neesmu pilnībā kompetenta, es nezinu, kā, kā šajā lietā pieminēt abas dalību valstis. Varbūt ir kolēģi, kas zina labāk, kā to panākt. Paldies, bija uzdot jautājumu komisijai, tad došu vārdu vispirms komisijai un pēc tam atkal referentam. Paldies priekšsēdētāji, liels paldies visiem, kas ir devuši ieguldījumu. Šajā diskusijā izskanēja interesanti ierosinājumi un norādes par to, ka ir jāpadara skaidrāki daži svarīgi aspekti minētajā dokumentā atbildēšu uz jautājumiem uzdošanas kārtībā, tātad datu uzglabāšanas uh, dat, uh, termiņš un monitoringa periods. Uh, šis uzglabāšanas datums ir pārņēmts no juridiskās bāzes un monitorings nozīmē, ka šie dati tiek izmantoti audita veikšanai par šo sistēmu darbību par tekstas īp, uh, uh, sadalīšanu, lai ņemtu vērā apvienotās karalistes un īrijas situāciju. Es domāju, ka uh, padomas ģenerāla sekretariāta pārstāve labāk varēs atbildēt, jo tā bija viņu iniciatīva. Ir arī daudzi jautājumi par datu kvalitāti un datu ievadīšanas standartiem un par datu pārvietošanu no SIS1 uz SIS2. SIS2 uh, es gribētu norādīt, ka atbildība par datu ievadīšanu joprojām ir dalību valstu ziņā. Tas bija tā SIS1 un šāda situācija ir arī SIS2. Ir jauna pievienotā vērtība eh, šeit. SIS eh, divi ir ļoti skaidri noteikumi un standarti par datu ievadīšanu, dzēšanu un aktualizāciju. Eh, tas ir iekļauts SIS divi juridiskajā pamatā un juridiskā uh, komiteja Sirēna birojā strādā kopā ar dalību valstu komitejām, lai modernizētu Sirēna uh, rokas grāmatu attiecībā uz jaunajiem kvalitātes standartiem, attiecībā uz informācijas apmaiņu arī ar Sirēna birojiem. Visam tam ir viens mērķis nodrošināt, ka tikai tie dati, kas atbilst uh, juridiskā pamata prasībām, tiek iekļauti datu bāzē un ka datu dzēšana vai pārvietošana notiek atbilstoši noteikumiem. Par uh, datu pārcelšanu no SIS1 uz SIS2. Tātad tiks pārņemta galvenā SIS1 datu bāze un notiks datu konvertācija saskaņā ar datu kartēšanas noteikumiem. Tie dati, kas neatbilst definētajām formātam, netiks pārvietot uz jauno sistēmu. Tie dati, kas tātad šim formātam neatbildīs, tiks bloķēti konvertorā runājot par uzraudzību un auditu, uh, ar to nodarbosies uh, da Eiropas datu sārks, lai nodrošinātu uh, šā procesa integritāti. Runājot par Bulgāriju un Rumāniju, tas viens ir no aktuālākajiem jautājumiem šobrīd, par to runāja divi deputāti šajā komitejā. Uh, Es uh, jau atbildēju pirms pāris nedēļām pirmajā diskusijā. Šobrīd Bulgārija un Rumānija formāli nav Schengenas zonas dalībvalstis, tādēļ tās nebūs iesaistījušās eh, šajā pārējais procesā. Šīs valstis ir veikušas pārbaudes attiecībā uz SIS-2, bet pilnīga pārēja un piesaist Iesaistīšanās šai sistēmai notiks tad, kad valstis pievienosies Schengens zonai. Jūs zināt, ka par šo procesu padome vēl nav pieņēmusi lēmumu. Paldies, vai padomas pārstāvi arī vēlas kaut ko piebilst. Ja nē, tad. Jā, nē. Ja nē, tad dodu vārdu referentam Koeljo kungam. Nē? pārst, tomēr padomas pārstāvēls izteikties. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos uzstāties prezidentūras vārdā. Padomes juridiskais dienas lūdza sadalīt šo priekšlikumu, lai precizētu situāciju ar apvienotās karalistes un īrijas dalību šajā pārējais procesā uz jaunu sistēmu. Uh, Taču šāda sadalīšana pēc būtības nemainīs priekšlikumu, mainās tikai priekšlikuma forma, lai precizētu šo divu dalību valstu dalību jaunajā sistēmā. Runājot par priekšlikuma sadali vai uh, šī iemesla dēļ būtu nepieciešama papildus konsultācijas veikt ar Eiropas parlamentu. Mēs izvērtējām šo situāciju un atzinām, ka pēc būtības priekšlikums nemainās. Notiek tikai uh, grozījumi pēc formas, lai precizētu šo divu dalību valstu pievienošanos sistēmai un saskaņā ar Eiropas tiesas judikatūru nav nepieciešama uh, oficiāla konsultēšanās ar Eiropas parlamentu. Bet mēs uz, uzskatām, ka šis jautājums tomēr ir svarīgs, ka parlaments varētu tomēr izvērtēt šo, eh, šā priekšlikuma sadalīšanu divās daļās pēc eh, šā lēmuma pieņemšanas eh, norādot uz to, ka da, specifika ir šo divu dalību valstu um, darbībai šai sistēmā. Un mēs esam paredzējuši nosūtīt Eiropas parlamentām vēstuli ar abiem tiesību aktiem pēc priekšlikuma sadalīšanas, lai dotu parlamentam iespēju izvērtēt abus tiesību instrumentus un ņemtu vērā tos sagatavojot atzinumu. Kail Jokungs. Paldies priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties kolēģiem par viņu pausto atbalstu un par laipniem vārdiem, kas man tika veltīti. Un es vēlētos vēl runāt par trim jautājumiem. Pirmkārt par Pirkerkunga teikto. Es pilnībā piekrītu tam, ko viņš teica par SIS divi izmantošanu, un tāpēc es savā atzinumā arī norādu par to, ka dalībvalstīm viena mēneša laikā ir jāpabeidz pārēja uz SIS 2. Kad E, mēs nedrīkstam pieļaut tādu palēko zonu. Ja mēs pārējām uz jauno sistēmu, tad tas ir jādara ātri un efektīvi. Enšju kunga uzdotais jautājums par Manuprāt, mums Eh, mums būtu jānorāda, ka mēs atbalstām Bulgāriju un Rumāniju, ka jā, būtu jāveicina pārēj uz jauno sistēmu jau tagad. Eh, baronese Lutforda uzdeva jautājumu, un to nu pat pieminēja arī padomas pārstāvis. Atbildot, gribu norādīt, ka mums oficiāls informācijas par uh, padomas lēmumu sadalīt priekšlikumu nav Mēs tikai esam par to dzirdējuši no State Watch, bet nevis no padomes pašas. Un atliek tikai paust nožēlu par to, ka parlam, parlaments netiek respektēts padomē ne tikai uh, saistībā ar tiesību aktiem, bet arī, uh, kā tas ir noteikts līgumos. patiesībā nevar uzticēties uh, saziņai starp abām institūcijām. Tas atkal kārtējo reizi ir pierādījies. Patiesībā jāsaka, ka ir grozījumi arī 37. apsvērumā, tad ne, ne tikai priešlikums ir sadalīts divās daļās, bet ir arī izdarīti grozījumi uh, pašā tiesību aktā un mūsu uh, juridiskajam dienestam būtu jāizvērtē, vai um, padoms interpretācija ir pieņemama vai nē. Un es neko nevaru šobrīd vairāk teikt, pirms neesam saņēmuši juridiskā dienesta atzinumu. Nezinām, vai padomes viedoklis ir pamatots vai nē par nepieciešamību konsultēties ar parlamentu, vai parlamē, ar parlamentu ir jākonsultējas par jauno iniciatīvu sadalīt šo likumdošanas priekšlikumu. Padomēji būtu pašai jāsaprot, par ko ir runa. Ir runa par dalību valstu piekļuvi 2012. gadā paredzētajam finansējumam. Un ja mēs uh, kavēsimies ar lēmumu pieņemšanu, tad dalību valsts vairs nevarēs izmantot 2012. gadam pie šķirto finansējumu, jo būs nokavēts termiņš. Tādēļ mums būtu jāstrādā ātrāk un jāpātrina arī parlamenta procedūra. Protams, šķēršļus varētu radīt arī citas puses, bet mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos no likumdošanas viedokļa. Paldies, Koeljo kungs, viss bija ļoti skaidrs. Gribu informēt, ka grozījumu iesniegšanas termiņš ir 24. septembris pulksten 12 dienā un balsojums komitejā notiks 11. oktobrī. Paldies! Tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir 16. darba kārtības kārtības punkts - migrantu integrācija, tās ietekmes darba tirgu un sociālā nodrošinājuma koordinācija ārējā dimensija. Referents ir Filips Klējs, ir uh, nodarbinātības komiteja sagatavojusi iniciatīvu ziņojumu par šo jautājumu, un mēs esam iesaistīti šajā procesā, sagatavojot atzinumu ir Eiropas darba kārtība, trešo valstu pilsoņu integrācijai. Mēs uh, uzklausīsim referentu klāsa kungu un debates, bet vispirms došu vārdu komisijas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam, ka tas ir pievērsies integrācijas jautājuma apspriešanai. Parasti par to diskutē padomu un dalību valstis. Ļoti svarīgi, lai šādas diskusijas notiktu arī Eiropas parlamentā. Un tādēļ mēs komisija ar nepacietību gaidām šo ziņojumu. Šī in integrācija. Uh, ietilps dalību valstu kompetencē un integrācija patiesībā notiek vietējā un reģionālā līmenī. Eh, Eiropas eh, centieni eh, atbalstīt integrācijas procesu ir vērsti uz sociālās kohēzijas nodrošināšanu. Tāpat ir Lisabonas līgumā ieviesta jauna uh, tiesiskā bāze nosakot stimulus dalību valstīm ar parlamenta un padomas pieņemtiem lēmumiem. Tādēļ komisija 2011. gadā nāca klajā ar Eiropas integrācijas darba kārtību, kur bija runas par izaicinājumiem un iezīmēts rīcības jomas. Uh, pā, piemēram, nor, norādot, ka migrantiem būtu jādod iespēja pilnībā piedalīties dalību valsts sabiedriskajā dzīvē, apgūstot valodu un iesaistoties sabiedriskos procesos ir jānodrošina valodas apmācība, identificējot migrantu vajadzības, ir īpaši jāapmāca pasniedzēji, lai ņemtu vērā dažādās vajadzības, ir jāveicina aktīva nodarbinātības politika, integrējot migrantus darba tirgu. Pastoties uz šāda pamata, mēs varam sagaidīt, no migrantiem vēlēšanos dot pozitīvu ieguldījumu savas nākotnes veidošanā uzņēmēja valstī. Eh, šajā darba kārtībā ir likts akcents uz eh, rīcību uz vietām, ir nepieciešams īstenot pieju virzoties no apakšas uz augšu, un tādēļ arī reģiona loma ir ļoti būtiska. Kā jau es norādīju, integrācijas politika ietilpst pārsvarā dalību valstu kompetencē, bet Eiropas Savienībā ir virkni instrumenti, lai atbalstītu šādu politiku. Eiropas Savienība var veidot vienotu juridisku bāzi attiecībā uz iebraukšanas un uzturēšanās nosacījumiem, bet arī runājot par integrāciju. Legālās uh, imigrācijas likumdošana var paredzēt kopīgu tiesību uh, kopumu un uh, Uh, mēs uh, runājam arī par uh, šajā sakarā arī par sezonas strādnieku tiesībām. Tāpat ir runa par pretdiskriminācijas likumdošanu, apmācību, pieredzes apmaiņu šajomā un tā tālāk. Tāpat ir nepieciešams sadarboties ar dalību valsts, ar izcelsmes valstīm, veicinātu integrāciju. Tas ir uh, vēl jāapspriež. Daž, eh, dažkārt var veikt pasākums izcelsmes valstīs, niedzot uh, eh, potenciāliem migrantiem informāciju par vīzu saņemšanu, uzturēšanās atļauju saņemšanu, par uh, dzīves apstākļiem konkrētajā valstī Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība veido arī uh, ietvaru uzraudzībai, uh, situācijas salīdzināšanai un integrācijas politikas rezultātu izvērtēšanai. Mēs esam noteikuši tādas jomas kā um, nodarbinātība, sociālā integrācija, um, aktīva dalība sabiedrības dzīvē, mēs esam konstatējuši tomēr uh, problēmas nodarbinātības jomā, jo eh, bezdarba līmenis imigrantu vidū ir augstāks eh, par 10% nekā Eiropas Savienības pilsoņu vidū, tāpat ir lielāks nabadzības risks, tāpat ir jādomā par politiķiem un praktiskiem darbiniekiem eh, šajā jomā mēs izstrādājam Eiropas moduļus, kā elastīgu atsauces mehānismu. Viens um, no tiem ir valodas apmācība, otrkārt ir uh, aktīva imigrantu līdzdalības sabiedrības dzīvē. Vēl viens svarīgs um, Instruments ir Eiropas integrācijas fonds ar 825 miljoniem eiro finansējumu, lai ka posmā no 2007. gada līdz uh, 13 gadām tiks finansēti vairāk nekā 80 projekti. Šeit ir uzsvars arī uz vietējo dimensiju, un mēs nedrīkstām arī aizmirst, ka 2009. gadā komisija izveidoja interneta vietni par imigrāciju Eiropas Savienībā, lai informētu par iniciatīvām integrācijas jomā un kopā ar Eiropas ekonomisko un sociālo komiteju notiek uh, divreiz gadā Eiropas integrācijas fórums kā platforma diskusijām ar sabiedrību un arī Lībe komitejas priekšsēdētājs ir piedalījies vairāk kā šā fóruma sanāksmē. Uh, šogad uh, tas notiks 16. un 17. oktobrī un bija, būs veltīts migrantu ieguldījumam Eiropas ekonomikas izaugsmē Mēs nedrīkstam ignorēt potenciāls, ka, potenciāli, kas ir 20,1 miljonam migrantu, kas pašreiz dzīvo Eiropas Savienībā. Paldies par uzmanību. Paldies. Tagad vārds Šmita kungam, pēc tam Klāst kungam. Paldies priekšsēdētāji, saka Klāst kungs. Daudz kas jau ir pateikts. Šeit izne, uzņēmās iniciatīvu nodarbinātības komiteja, lai runātu par migrantu integrāciju darba tirgu, un mēs sagatavojam atzinumu. Pirms tika pieņemts uh, šis lēmums, pēc tam, kad tika pieņemts tika uh, šis lēmums, uh, notika tikšanās starp abu komiteju sekretariātiem, lai sadalītu uh, pilnvāras uh, darbā pie šī jautājuma. Un uh, patiesībā Lībe un nodarbinātības komitejām ir uh, ieinteresēti par vienlīdzīgu attieksmi, nedimis, nediskriminācijas principu, par legālu migrāciju par sociāliem un ekonomiskiem imigrācijas aspektiem un imigrantu integrāciju, darba tirgu cīņa pret nabadzību un sociālās uh, nodrošināšanas aspektiem ir nodarbinātības komiteja ziņā un mūsu ziņā ir imigrantu pamattiesības, uh, patvēruma meklētāju status un par um, e, legālo imigrantu situāciju dalību valstīs un trešo valstu pilsoņu situāciju. Es uh, vēlētos ievērot šo kompetenci sadalījumu, bet runājot par imigrantu integrāciju darba tirgu, jāatzīst, eh, ka tas ir tik plašs un visaptverošs jautājums, ka to nevar uh, pierakstīt tikai vienas vai otras uh, komitejas atbildības uh, jomai. Runājot par patvēruma politiku un darbu ar imigrantiem, mums ir jārunā ne tikai par tiesībām, bet arī par pienākumiem Otrs jautājums, ko vēlos izcelt, ir tāds, ka sistēmā, kura labi darbojas tiesiskā valstī, ir svarīgi, lai pastāvošie tiesību akti tiktu īstenoti. Un uz šā fona es gribu pat izcelt faktu, ka mēs vēlēto šajā ziņojumā pieminēt tikai to, kas attiecas uz legālo, nevis nelegālo imigrāciju es gribētu atgādināt problēmu, ka pastāv bieži vien nekontrolētas migrācijas plūsmas dažās dalību valstīs, kas jau rada problēmas ar absorpcijas spēju šajās valstīs, nodrošinot mājokļus un arī darba vietas šiem imigrantiem. Le arī legālā imigrācija var būt zināmā mērā nekontrolējama. Ja mēs lūkojamies uz ģimenes apvienošanās jautājumiem, piemēram, laul, noslēdzot laulības, cilvēki iebrauc valstī, un šie cilvēki pārsvarā nav sagatavoti dzīvē jaunajā valstī, nemaz nerunājot par sociālās eh, apdrošināšanas sistēmu, jo šie cilvēki nevar atbilstoši iesaistīties darba tirgu, un arī šiem jautājumiem ir jāveltī uzmanība, un par to arī mēs runāsim ziņojumā. Nodarbinātības komiteja, protams, gatavos savu ziņojumu. Tā projekts vēl nav pieejams, bet es domāju, ka ta, šis ziņojums galvenokārt balstīsies uz uh, komitejas pasūtīto pētījumu par imigrantu integrāciju un ja tās ietekmi uz darba tirgu. Un tad mēs redzēsim, kādi akcenti ir salikti, vai galvenais akcents ir uz diskrimināciju vai uz eh, to, ka ir stingrāk jāpiemēro eh, pastāvošie likumi par nediskrimināciju bet arī mums uh, būtu jārunā par šo jautājumu. Runa ir ne tikai par tiesībām, bet arī par pienākumiem, un tas attiec ne tikai uz imigrantiem, bet uz citiem pilsoņiem arī. Mums jāskatās uz reālo situāciju, kādas tendences, kādas problēmas integrācijas jomā pastāv mm, darba tirgu, nevar visu pierakstīt tikai diskriminācijai, nevar visu novelt uz diskrimināciju. Vienu valstis labi pārzina, tā ir Beļģija. Varētu teikt, ka šeit pastāv ļoti represīva pretdiskriminācijas likumdošana un diezgan uh, tāda uh, liberāla imigrācijas, integrācijas politika. Galvenais uzsvars Bēļģijā tiek likts uz tiesībām, nevis pienākumiem. Un ko mēs konstatējam, runājot par integrāciju darba tirgu, šīs problēmas ir diezgan ievērojamas. Es nezinu, vai ir vēl kāda cita valsts Eiropas Savienībā, kur uh, imigrantu bezdarbs ir tik liels un arī uh, ir tik daudz uh, jauniešu, kas pamat skolu. Un varētu teikt, ka tas ir saistīts ar īstenoto politiku, kas ir varbūt pārāk dāsna un pārāk vaļīga politika, un tā rezultātā tiek sasniegts pretējais tam, ko mēs vēlamies. Pārāk maz uzmanības tiek veltīts faktam, ka ir katram individam jāuzņemas personiska atbildība. Pavisam nesen vēl Beļģijā pat nebija nepieciešams pārvaldīt eh, nevienu no abām oficiālām valodām, lai pieprasītu naturalizāciju, lai kļūtu par Beļģijas pilsoni. No mm, pieredzes uz vietām un eh, saskaroties ar realitāti, jāsaka, ka šoks dažreiz ir tik liels, ka mm, atskurbina cilvēkus. Un es aicinātu citus neiekļūt tais pašās lamatās, kurās ir iekritusi Beļģija. Manuprāt, esmu uh, aptvēris galvenos jautājumus, ko gribētu iestrādāt šajā ziņojumā. Es gaidu papildus informāciju no uh, komisijas, lai e, izlēmtu par to, kā konkrēti visu formulēt un ievirsīt. Paldies, Klēskungs. Tagad vārds vispirms Hiršas kundzei, kura ir atbildīga par šo jautājumu nodarbinātības komitejā. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms Priecājos par to, ka gan nodarbinātības komitejā, gan arī Lība komitejā mēs runājam par integrācijas jautājumiem. Uzskatu, ka, tas ir viena no, ka tā ir viena no centrālākajām tēmām ļoti dažādās nozarēs, gan ekonomikā, gan uh, um, izglītībā, un es uzskatu, ka šajā sasaukumā šī būs viena no svarīgākajām tēmām, un es domāju, ka šajā ziņojumā ir uh, pielikta izsauguma zīme daudziem no svarīgākajiem jautājumiem. Nodarbinātības komitejā mēs eh, daudz eh, strādājam pie integrācijas jautājumiem, jo īpaši domājot par integrāciju darba tirgū. Tāpat arī ir jādomā par demografijas jautājumiem, par to, ka sāka trūkt speciālisti daudzās nozarēs. Šeit ir runa ne tikai par iekšējās vai drošības politikas jautājumiem, bet eh, ir jāņem vērā arī dažādi citi aspekti, piemēram, nodarbinātība, ekonomikas politika. Un tāpat arī ir jādomā par konkurētspēju Eiropas Savienībā nākamajās desmitgadēs. Tāpat arī es uzskatu, ka eh, ir ļoti labi, ka ir vairāki pētījumi, kas ir šī ziņojuma pamatā, viens jau pieminētais un trīs arī citi pētījumi. Uh, Arī komisijas paziņojumi iet eh, ļoti tālu un ir tādi tālajoši. Liels paldies komisijai par informatīvo darbu. Ir jāatcerās, ka integrācijas temats ir ļoti daudzšķautņains, un tas arī ļoti labi parādās komisijas darbā. No vienas puses šie temati kas parādās dalībvalstu diskusijās, norādas to, ka šeit ir gan tiesības, gan pienākumi. Protams, ir taisnība, ka mums ir ļoti daudz tiesību aktu šajā nozarē, bet, diemžēl, nevienmēr šie tiesību akti tiek konsekventi piemēroti. Diskriminācija ir viens no svarīgākiem punktiem. Tātad no vienas puses mēs varam pieprasīt no to, ko pieminēja referents, uh, Bet, protams, mums ir jādomā par to, lai šie tiesību akti tiktu īstenoti. Tas attiecas gan uz migrantiem, gan arī uz uh, valsts darbu. Proti, valstī ir jācīnās pret diskrimināciju. Protams, ka ņemot vērā šo ekonomikas krīzi, arī darba tirgu diskriminācija ir pieaugusi. Šeit ir runa par institīvas ziņojumu, līdz ar to šeit uh, var parādīties arī vairāki jauni punkti. Iespējams, tie ir tādi diskutabli punkti, bet es uzskatu, ka integrācijas, eh, diskriminācijas temati ir eh, svarīgi, līdz ar to šīs diskusijas ir vērts ierosināt arī šeit, Eiropas parlamentā. Šie temati ir būtiski ne tikai dalībvalstīs, bet arī pie mums. Piemēram, savā ziņojuma projektā es eh, noteikti ieviedošu priekšlikumu par brīvprātīgas punktu sistēmas ieviešanu attiecībā uz migrāciju. Es zinu, ka um, vairākās dalība valstīs um, tā jau pastāv um, dažādās formās. Protams, tā varētu būt brīvprātīga sistēma. Tādējādi mazajām un vidējām dalību valstīm būtu iespēja iesaistīties koordinēšanas darbā, un no otras puses arī varētu uh, veicināt uh, Eiropas eh, darba tirgus pievilcību. Jāatcerās, ka Eiropas Savienība noteikti nav pirmā uh, izvēle darba vietas ziņā. Jāatcerās, ka, piemēram, ASV tieši valodas uh, ziņā iespējams daudziem darba ņēmējiem liekas daudz atraktīvāks. Protams, uh, Mēs varam veidot tādu kopēju kultūru, un mēs, protams, arī vēlamies, lai pie mums ierastos un strādātu cilvēki. Nevienmēr mums ir jāizturas noraidoši. Mums ir jāatcerās par to, kā mēs vēlamies sevi prezentēt, kā mēs vēlamies piesaistīt tos cilvēkus, kurus mēs šeit gribam sagaidīt. Tas ir jādara ļoti ātri, nevar gaidīt necik gadus pirms izvēlamies šādu stratēģiju. Vēl kāds ļoti svarīgs punkts, manuprāt, ir uh, cirkulārā apļveida migrācija. Mēs bieži vien uh, atceramies, mēs sakām, ka ir tā, ka cilvēki ierodas pie mums un paliek. Taču mums ir jārēķinās arī ar to, ka cilvēki pie mums ierodas, lai strādātu un pēc tam uh, aizbrauc. Tieši tāpēc sociālā nodrošinājuma jautājums ir ārkārtīgi būtisks. Tātad vai būs tiesības eh, šeit nopelnīto pensiju um, arī saņemt, kādā veidā šī pensija tiks aprēķināta un tā tālāk. Vēl kāds punkts, par ko es vēlējos runāt, un kas šeit arī ļoti skaidri norādīts. Cilvēki bez uh, uzturēšanās dokumentiem. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs temats, jo šie cilvēki šeit uh, dzīvo. Mm, bet, protams, tos nav iespējams nodarbināt, ja viņi to nevēlas. Vēl kāds temats. Mm, cilvēki, kas šeit uzturas nelegāli un eh, šeit strādā, iespējams, eh, bez eh, jebkāda nodrošinājuma. Šeit mums vajadzētu arī padomāt, kā rīkoties, lai cilvēkiem dotu iespēju uh, uzturēties šeit legāli. Galu galā, ja jau cilvēki šeit ir nodarbināti, tad nozīmē, ka šis viņa darbs mums ir vajadzīgs, bet tajā pašā laikā mēs vienmēr izturamies tā, it kā šo cilvēku šeit nebūtu. Nu, protams, šis jautājums ir ļoti politisks. Tāpat arī mums ir jādomā par izglītības jautājumiem, mums ir jāatcerās par eh, cilvēkiem, kas šeit studē, varbūt tiem ir jāpiedāvā darba iespējas. Šeit ir ārkārtīgi daudz dažādu punktu, tie visi ir atrodami ziņojumā. Uh, Ir vairāki punkti, kas eh, noteikti ir pietiekami, eh, pietiekami interesanti diskutēšanai, tieši tāpēc ar prieku arī uzklausīšu šīs diskusijas. Paldies, Hiršas kundzei, tagad skurīs kungam vārds. Paldies, priekšādātāji. Pavisam tikai viens komentārs. Runājot par integrāciju, pirmām kārtām vajadzētu atcerēties par jauniešiem. Šeit mums ir jāatcerās par izglītības karjeras iespējām jaunajiem migrantiem. Daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs var redzēt, ka cilvēki pārtrauc mācīties. Šī izglītība tiek pārtraukta tikai tāpēc, ka bērni nezina šīs valsts valodu vai arī nezina valsts likumus. Ja cilvēks var pateikt tikai pāris vārdus attiecīgās valsts valodā, tad diez vai viņš atradīs darbu un diez vai viņš integrēsies. Pirms es kļuvu par Eiropas parlamenta deputātu, es vadīju Itālijas NVO, kas nodarbojās ar šādiem jautājumiem, ar izglītības jautājumiem. Bieži vien mēs saskārāmies ar bērniem no ģimenēm, kas ārkārtīgi vēlējās uh, Um, integrēties un kļūt par daļu no attiecīgās valsts un klases, bet diemžēl viņiem bija grūti to darīt, jo ģimene nepārvaldīja nedz šīs valsts valodu, nedz arī likumus. Šie aspekti noteikti būtu jāņem vērā, strādājot parlamentā pie šī ziņojuma. Tādējādi mēs radīsim pamatu reālai integrācijai, reālām iespējām atrast darbu legālajiem imigrantiem. Paldies! Mums vēl ir divi runātāji sarakstā. Lamberts kundze un Kašmena kungs. Džeina un Maikla, lūdzu izsakieties pavisam īsi, lai mēs varētu izskatīt visus jautājumus, kas mums šodien jāizskata. Paldies! Vēlējos tikai piebilst pāris punktus šajā sakarībā. Mēs runājam par integrāciju, nevis par asimilāciju. Ceru, ka izvēlētie formulējumi būs precīzi. Uh, Komisijā un parlamentā iepriekšējās ziņojumos bija runāts par to, ka šeit ir jāatcerās par diviem virzieniem. Uzskatu, ka šajās diskusijās ir jāatcerās vēl par divām lietām. Pirmkārt, par dalību. Agrākajos priekšlikumos eh, tas tika ņemts vērā, tad bija runāts par politiskajām tiesībām, un visi tam piekrita. Es domāju, ka arī, es domāju, ka arī šeit mums tas būtu jāņem vērā. Un vēl uh, dzimuma dimensija. Parlamentā jau ir pieņemta vairāki ziņojumi par šo tematu. Ir jāatcerās, ka liela daļa no imigrantiem Eiropas Savienībā ir tieši sievietes. Nevienmēr šīs sievietes šeit ierodas kā dzīvesbiedris. Šeit ir jādomā par neatkarīgām sievietēm, kuras vēl šeit atrast darbu, kuras vēl dzīvot neatkarīgi. Es domāju, ka to mums vajadzētu ņemt vērā. Parasti tiek uzskatīts, ka sievietes nav neatkarīgas spēlētājas. Šeit vajadzētu tomēr mainīt mūsu koncepciju. Vajadzētu atcerēties, ka šeit nav runa tikai par uh, sievietēm, kas vēl strādāt pakāpojumu. Uh, nozarē. Jebkurā gadījumā, manuprāt, mēs esam parādā daudzām no šīm sievietēm. Lielas paldies, tagad Kašmena kunga vārds. Izteikšos pavisam īsi. Es apsveicu šo priekšlikumu. Vēlējos teikt, ka tad, kad mēs pētām migrantu kopienas, mums vajadzētu pārdomāt eh, to, kā eh, darba devēji eksploatē šīs kopienas. Ir jāatcerās, ka šai problēmai ir um, divi aspekti. Mana ģimene pirms daudziem gadiem emigrēja uz Lielbritāniju. Mūs neviens tur negaidīja atplastām rokām. Es gribētu teikt, ka migranti dod ļoti lielu ieguldījumu gan Eiropā, gan arī citur. Šeit ir jāatcerās gan par kultūras, gan ekonomiskajiem, gan sociālajiem aspektiem. Paldies, Maikl! Tagad pievērsīsimies nākamajam punktam. <laughs> To, have... Vai jūs vēlaties izteikties? Nē, ļoti labi, es to augstu novērtēju, jo tagad mums ir jārunā par nākamo darba kārtības punktu, par Eiropas kopienu tiesas spriedumu 2012. Eh, gada 5. septembris par Schengenas eh, robežu kodeksu. Šīs diskusijas sākās 2010. gadā, kad mēs saņēmām uh, padomas eh, lēmumu projektu, kas papildināja Schengenes kodeksu, kur ir runa par jūras ārējām robežām. Eiropas parlamenta plenārsēde balsoja pret šo tekstu, taču mēs nepanācām absolūto vairākumu, kas bija vajadzīgs. Taču Lība komiteja nolēma eh, vērsties pret šo spriedumu tiesā, ņemot vērā to, ka te tiek pārsniegtas komitoloģijas pasākumu robežas, un īstenībā šeit ir runa par būtiskiem likumdošanas aspektiem, tāpēc tie ir jāpaņem koplēmu procedūrā. E, ģenerāla advokāts izsniedza pozitīvu atzinumu, un e, tiesa 5. septembrī um, sekoja ģenerāla direktora Eh, ģenerāladvokāta lēmumam, un tādējādi šis spriedums tika atcēlts. Līdz ar to eh, mums ir jāskata šie tiesību akti. Vispirms došu vārdu juridiskajam dienestam, Dīnas kundze, kura eh, mums prezentēs šo spriedumu, un pēc tam es došu vārdu komisijai, lai tam skaidrotu, kāda būs tālākā rīcība attiecībā šo spriedumu. Pēc tam varēs izteikties arī deputāti. Tātad juridiskais dienas, Dīnas kundze. Thank you, Chairman, for this introduction. Um, Paldies priekšādētā par šo ievadu. Es, diemžēl, uh, nevarēšu izklāstīt šeit ievadu un uzreiz tiešos klāt pie būtiskākajiem. Tiesa sprieda par diviem jautājumiem. Pirmkārtām pieļaujamība. Piekritības, atvainojos. Kā jau tika minēts, plenārsēdē lielākā daļa no uh, deputātiem balsoja pret šo spriedumu, un tāpēc netika saņemts absolūtais vairākums, un tieši tāpēc šie pasākumi tika pieņemti. Padome tiesā sniedza šādus argumentus. Tā kā parlaments nevarēja akceptēt šo lēmumu, ņemot vērā to, ka tiek pārkāptas īstenošanas pilnvaras Schengenas kodeksā, tad parlaments tagad nevar uh, E, iesniegt lietu par anulēšanu, izmantojot tieši tos pašus argumentus. Taču tāpat kā ģenerāla advokāts tiesa uzskatīja, ka šī lieta ir piekritīga un ka e, parlamenta rīcības brīvība nav atkarīga no tā interese šajā procesā. Tāpat arī tas nav atkarīgs no e, tā, kas bija spēkā laikā, kad šis lēmums tika pieņemts. Ja parlamentam būtu bijusi iespēja uh, vērsties pret šī lēmuma pieņemšanu, tas um, neietekmē parlamenta tiesības iesniegt šādu lietu. Tas nozīmē, ka parlamenta pārbaudas tiesības nevar skatīt tiesā. Līdz ar to šī lieta tiek uh, uzskatīta par piekritīgu. Otrais jautājums, kas tiesā bija jāizspriež, bija par to, vai šo pasākumu varēja pieņemt, balstoties uz īstenošanas pilnvarā, kas iekļauta Schengenes robežu kodeksā. Īstenošanas pilnvara Schengenes robežu kodeksā ļauj pieņemt papildu pasākumus uh, uzraudzībai. Saskaņā ar regulējošo procedūru tikai nebūtiski elementi var tikt pieņemti saskaņā ar šīm īstenošanas pilnvarām. Parlaments argumentēja, ka šie elementi uh, ir uzskatāmi par būtiskiem, un tāpēc tos var pieņemt tikai uh, ar likumdevēju varu. Tiesa piekrita parlamenta nostājai, un tā paziņoja, ka lēmumi, kas ir saistīti ar politisku izvēli, nevar tikt deleģēti. Izvērtējums par to, kas tad ir būtiski un kas nav būtiski, nav tikai un vienīgi likumdevējas ziņā. Izvērtējums par to, kas ir būtiski vai nav būtiski, ir jābalst uz objektīviem faktoriem. Un e, tas ir arī skatāms tiesā. Ir jāņem vērā attiecīgās nozares īpatnības. Pēc tam tiesa skatīja 12. pantā um, aptvērumu un nozīmi. Šajā pāntā ir noteikta robežu, noteikts robežu uzradzības mērķis tādos nu, plašos aspektos. Ir jāvēršas pret eh, robežu čērsošanu, ir eh, jāveic pasākumi pret personām, kas ir nelegāli šķēršojuši robežu, un šīs personas jāiztur. Tāpat arī eh, te tiek tad abstraktā veidā aprakstīti robeža sargu pienākumi, taču šeit nav iekļauti nekādi noteikumi attiecībā uz šiem pasākumiem, kādus robeža sargi var veikt. Pretēji tam, attiecīgā lēmuma pielikumā ir noteikti konkrēti pasākumi, kādus robeža sargi var veikt pret uh, kuģiem. Piemēram, kuģus var apturēt, tos var kontrolēt, un pārbaudīt, un preces var konfiscēt. Tāpat arī šajā lēmumā tiek uh, noteikts, kādā veidā šie kuģi un personas var tikt aizturēti, un tāpat arī tiek noteikta kārtība, kā uh, jūrā tiek aizturētas personas. Tiesa uzskatīja, ka šādu pilnvaru nodošana robežsargiem ir saistīta ar politisku izvēli, un līdz ar to tas ir likumdevēja ziņā. Šī izvēle nosaka, ka uh, pretrunīgas intereses ir jāizsver, balstoties uz dažādiem izvērtējumiem. Un atkarībā no izdarītās politiskās izvēles, uh, robežsargu pilnvaras un šādu pilnvaru izmantošanas nosacījumi var būt ļoti atšķirīgi. Ņemot vērā to, ka personu pamatiesības var tikt ievērojami skartas, tad ir jāiesaista Eiropas Savienības likumdevējs. Šo iemeslu dēļ tiesa piekrita ģenerāla advokātam un sprieda, ka lēmumā ir ietverti būtiski elementi, kurus var pieņemt tikai likumdevējs. Tiesa neņēma vērā padomas argumentus par to, ka nesaistošajās vadlīnijās varbūt nevar būt iekļauti būtiski elementi, jo šīs vadlīnijas ir daļa no um, operatīvā plāna, kas tiek gatavots katrai Frontex operācijai. Tiesa ņēma vērā parlamenta lūgumu un uh, anulēja šo apstrīdēto lēmumu līdz uh, saprātīgā laika periodā tiks uh, pieņemtas jaunas vadlīnijas. Līdz ar to būs jāgatavo jauns likumdošanas priekšlikums, un parlamentam un padomē vajadzēs pieņemt jaunus noteikumus kā kop uh, likumdevējiem. Tāpat arī tiek ņemts vērā līguma 290. pāns, kur arī ir runa par nebūtiskiem elementiem. Paldies, un labprāt atbildēšu uz jūsu uzdotiem jautājumiem. Paldies! Tagad vārds Nielsen kungam no komisijas, kas pastāstīs par tālāko darbības plānu pēc spriedumu uzklausīšanas. Paldies, priekšsēdētāji! Varu teikt, ka šobrīd eh, vēl analizējam šo ļoti nozīmīgo spriedumu, kas tika uh, Eh, izziņots tikai pirms divām nedēļām. Pirmkārt, gribu atzīmēt, ka mēs priecājamies, ka tiesa piekrīta parlamentu nostājai, ka ir, eh, ir jāgarantē turpin eh, īstenošana, lai mums nerastos juridiskā neskaidrība tuvākajā nākotnē. Un nākamais ir jāizanalizē pāris spriedumu daļas. Pirmkārt, kā to interpretēt, runājot par aptvērumu un eh, kādu ietekmi tas atstās nākotnē. Un eh, nākamais, gandrīz vai pašsaprotam, bet jāatgādina, ka spriedumā parādās vairāki ļoti sarežģīti aspekti, kas saistīti ar pamattiesībām, eh, šo non-refoulement principu, ko var, ko nevar darīt starptautiskos ūdeņos. Šīs lēmuma mērķi ir ļoti svarīgi - garantēt augstu Frontex darbību efektivitāti, garantēt juridisko skaidrību dalību valstīm, kas piedalās, kā arī garantēt migrantu un bēgļu pamatiesību ievērošanu. Šo analīzi centīsimies noslēgt pēc iespējas drīzāk un labprāt uzklausīsim visu interesēto pušu viedokli, tā izskaitā eh, to, kas būs sakāms Libe komitejai. Paldies, Nielsen kungs, tēt vārds deputātiem Buzutil kungam pirmajam. Paldies, prieksēdētāji. Pirmkārt, gribu uzteikt Eiropas parlamenta juridisko dienestu par to, ka tie deva mums ļoti pareizu padomu šajā jautājumā. Juridiskais dienests mums sniedza juridiskus padomus, balstoties uz kuriem šī komiteja pieņēma politisku lēmumu, turpināt izskatīt šo lietu tiesā. Jūtos atvieglots, ka e, izrādījās, ka parlamentam šai komitejai bija taisnība pār šīs, e, š, šī padomes lēmuma e, tiesiskumu. Šobrīd lēmums ticis anulēts. Es gan būtu labprāt dzirdējis vairāk informācijas par to, ko komisija plāno darīt tālāk. Komisijas lēmums ir ticis anulēts, lai arī tā juridiskā saks paliek spēkā, līdz tiks aizstāts ar citu lēmumu. Sakiet, kāda ir komisijas politiskā nostāja? Kā komisija plāno izmainīt lēmumu? Un kad komisija plāno to darīt? Kad tā plāno nonākt pie derīga priekšlikuma, kas eh, šoreiz tika pieņemts ar koplēmumu procedūras palīdzību? Līdz ar to es lūgtu komisijai nedaudz precīzāk izteikties. Ja ne šodien, tad vismaz pateikt, kad tā varēs mums sniegt konkrētāku informāciju par saviem tālākajiem plāniem šai ziņā. Paldies! Vārds Kašmana kungam, kas bija referents savā laikā strādājot pie šī dosjē. Paldies, priekšsēdētāji! nepilnībā eh, vienu pievienojos eiforijai, ko pauda Buzitila kungs. Ja mēs būtu 2010. gada mārtā rīkojušies tā, kā parlaments gribēja, tad lēmums nebūtu eh, stājies spēkā un cilvēki nebūtu eh, glābti tik efektīvi un saskaņā ar jūras konvenciju, kā viņi tika glābti lēmuma dēļ. Biju referents, kas strādāja ar šo dosie un atzīst, nu, ka komisija pārkāpa savas pilnvaras. Mana kolēģa Magija Dīna, ar kuru sadarbojos vairāku gadu laikā, to uh, atzina. Es pieņēmu juridiskā dienesta viedokli, ka komisija un padomi ir izvēlējušās nepareizo juridisko pamatu. Uh, bet eh, tādu uzskatīju un tādu manu viedokli ir apstiprinājis ģenerāla advokāts un tiesas spriedums, ka šīs normas bija nepieciešams un tās ir jāsaglabā. Un mums nevajadzētu juridiskus šķēpus krustot, ietekmējot eh, migrantu, kas atrodas jūrā situāciju. Tāpēc mana grupa parlamentā balsoja par lēmuma saglabāšanai, jo pārspīti uh, Eh, dažādām mm, nepilnībām uzskatu, ka juridiskās nepilnības varētu izlīdzināt vēlāk. Tāpat priekšlicējos norādīt, ka lēmuma eh, ietekme, kā tiesa sprieda, paliks spēkā līdz, līdz brīdim, kad spēkā stāsies jaunas normas, kas dos padomē un komisijai uh, Eh, priekšrocību izstrādāt priekšlikumus, ko, ceru, parlaments varēs pilnībā atbalstīt. Parlamentam, Magietīnai eh, un citiem patīk tas, ka eh, trešais punkts ir atzīts, ka padomēji būs jāsāc izmaksas. Es personīgi jūtos, ka um, mana taisnība ir panākta, tāpat mana grupai tā šķiet. Paldies, Kalers kundze! Mēs paldies! Neatkārtošu iepriekš teikto. Gribu tikai uzdot vēl dažus jautājumus komisijai. Jautājums par laika eh, grafiku ir ļoti svarīgs. Tiesa norādīja, ka ir jānāk klajā ar jaunu priekšlikumu saprātīgā laikā. Sakiet, kad jūs plānojat izstrādāt jauno priekšlikumu? Eh, Kopš tiesas sprieduma ir pagājušas divas nedēļas, to laikā droši vien, ka priekšlikumu izstrādāt nevar, bet var pārlikt vismaz, eh, kad eh, varētu jauns priekšlikums nākt spēkā. Un sakiet, ko jūs esat mācījušies varbūt jaunā priekšlikuma izstrādē no vecā priekšlikuma. Vēl es gribētu uzzināt, ko komisija domā, va, kāda eh, ietekme ir uz Eurosil priekšlikumu un kopumā uz glābšanu. Uh, jūrā. Kādus secinājumus jūs esat izdarījuši? Ja jūs varētu padalīties savām domām šai ziņā, es ļoti to novērtētu. Paldies! Atkal uh, dodu vārdu komisijai. Paldies! Diemžēl precīzi atbildēt uz šiem, protams, derīgajiem, bet arī grūtajiem jautājumiem atbildēt nevarēšu komitejai par plānoto laika grafiku ziņošu tik līdz būs, kas zināms mums pašiem. Bet eh, runājot par eh, mācībām, ko esam guvuši, runājot eh, par šo tēmu, kas tad ir aktuāli divi ar pus gadus, draudzīsimies uz instrumentiem, kas jau pastāv vai pastāv priekšlikumu formā. Katrā ziņā mēs nevaram apsolīt uh, pāris nedēļu laikā, ka zināsim, ka jaunais priekšlikums izstīsies kaut kādā konkrētā formā. Mums ir jāuzklausa visas interesētās puses, tā skaitā eh, Lība komiteja, bet arī dalība valsts un, iespējams, Frontex aģentūra. Un apvaicāsimies, kādas ir mācības, ko pārējās puses ir guvušas un kā viņu prāt ir jāveic tālākas izmaiņas. Tas aizņem zinām laiku. Uh, Bet, protams, centīsimies eh, jums ziņot par to, kā plānojam strādāt tālāk. Visbeidzot, ja kāds eh, jurists var paskaidrot, ko nozīmē eh, jēdziens, ko izmantojas tiesa, saprātīgs laika posms, nu tad lūdzu padalieties savās pārdomās, tas mums arī noderētu. Paldies, Kellers kundzei, vēl atkal vārds. Jā, tas ir arī mans E, jautājums. Tā kā komisija pati nezin, e, cik laika vajadzēs, tad e, kāds ir tiesas viedoklis par to, kas ir šis saprātīgais laika posms, kurā jānonāk pie jaunu lēmumu. Paldies, Dīnas kundze. Man uzreiz nav atbildi padomā, bet ir jau iepriekš šāds jēdziens izmantots, varu pārbaudīt un uh, jums pēc tam ziņot par to, kā tas bijis citos gadījumos, kad tiesa ir izmantojusi šādu jēdzienu. Kašmana kungs, priekšsēdētāji, protams, neviens nevar apturēt parlamentu, ja tas nu, pats nolems nospraust kādu laika posmu un nosauks to par saprātīgu laika posmu. Uh, Man šķita, ka pieeja eh, līdz nākamajai vasarai, kad cilvēki atkal eh, sāks lekt laivās un doties pāri eh, vidusjūrē meklējot patvērumu, atkal sāksies, nu tad varētu līdz tam nospraust. Bet katrā ziņā es aicinātu komisiju atgriezties pie mūsu komitejas un sniegt atjaunot informāciju jau drīz. Paldies, Kašmana kungs! Tā kā vēl ir palikušas dažas minūtes, vēršos pie referenta, kas strādā pie nākamā eh, jautājuma. Tātad pamatiesības stāvoklis Eiropas Savienībā, viņa jau ir zālē, līdz ar to pauzi neuz, neizsludinu, vienkārši sagaidīsim referentes ierašanos. Pēc tam izskatīsim šo pēcpusdienu vēl divus darba kārtības punktus. Referente jau e, nāk. Monika, paldies! Situācija ļoti interesanta. Šajā jautājumā tika iesniegti 459 grozījumi. Man, godīgi sakot, ir žēl Monikas, kam ir jāizlasa visi šie 459 grozījumi. Te ir jāizskata grozījumi, ja par pamatiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2010. un 2011. gadā, un kā jau pieminēja, te ir visai liels grozījums skaits. Tots vārdu Beņovas kundzei. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu slovāku valodā, ja var. Paldies. Labdien, kolēģi! Liels paldies par uh, lielo lērumu ar grozījumiem, ko jūs iesniedzāt. Tajos ir izskatīti e, daudzi svarīgi aspekti, un e, tu, šī skaita dēļ mums vajadzētu izmainīt e, plānoto laika grafiku, lai mēs un arī parlaments kopumā būtu gatavi balsojumam. Pirms stāstu jums par ziņojumu. Gribētu jums īsumā pastāstīt, kas notika pagājušajā nedēļā. Iepriekšējā plenārsēdē komisāra Redinga piedāvāja risinājumu, kas mums šķita ļoti nozīmīgs un kas ir arī uzsvērts manā ziņojumā. Tas pats ir uzsvērts arī jūsu grozījumos. Tas ir tieslietu sistēmu visās 27 dalībvalstīs izvērtējums. Eh, uzskatu, ka tas varētu atspogļot tiesiskumu stāvokli Eiropas Savienībā. Rītdien tikšos ar uh, vicepriekšsēdētāju Redingu un es apveicāšos, kā viņas prātu varētu reāli īstenot. Es domāju, ka ir īstais brīdis meklēt uh, kompromisa risinājumus par šo Justice Scoreboard, uh, lai varētu pārliecināties, ka Eiropas parlamentā un mūsu komitejā būs iespēja teikt arī savu vārdu šajā procesā. Tagad par dažiem no grozījumiem. Es atbalstu grozījumus, kas papildina apsvērumu punktus par Eiropas Savienības vērtībām un principiem un nepieciešamību garantēt atbalstu un palīdzību. Runājot par kopējām rekomendācijām, esam saņēmuši vērtīgus priekšlikumus, kuros iezīmēs ļoti praktiski ieteikumus, kā garantēt komisijas likumdošanas eh, priekšlikumu sakritību ar hartu, piemēram, ka vajadzētu pārskatīt ietekmes izvērtējumu vadlīnijas. Citos priekšlikumos ir aicināts komisijai izstrādāt ikgadēju ziņojumu par pamatiesības situāciju Eiropas Savienībā. Tāpat izskanēja šie ieteikumi padomēji un um, parlamentam spēlēt lielāku lomu pamatiesībā aizsardzībā. Piekrītu arī uh, grozījumiem, kas aicina izvērtēt, kā reāli tiek pildītas Eiropas Savienības pamatvērtības atsevišķās dalību valstīs. Uh, Dažos priekšlikumos tiek veicināts veicināt sadarbību ar valstos, cilvēktiesību organizācijām, Eiropas Savienības eh, cilvēktiesību organizācijām un citām starptautiskām organizācijām. Citi jautājumi ir saistīti ar FRA, eh, daudzgad finanšu schēmu. Eh, š, šī, visi šie grozījumi bija iekļauti kompromisa priekšlikumā. Saņēmu arī daudzus eh, grozījumus, kas, kurā ir runāts par Romu jautājumu, par cīņu pret diskrimināciju, par vienlīdzīgu tiesību garantēšanu visiem, tā izskaitā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, gejiem, lesbietēm un transpersonām. Galvenokārt grozījumos pieve, tika pievērsta uzmanība negatīviem aspektiem, un paldies, ka uz tiem norādījām, uzskat, ka tas manu ziņojumu bagātina. Grozījumus uh, centīsimies uh, iestrādāt uh, tā, lai tie atspoguļotu arī diskusijas, kas notikušas mūsu komitejā, piemēram, runājot par rezolūciju par lesbietēm, gejiem un transpersonām, par, par romu jautājumu un citiem. Bija ja arī grozījumi par migrantiem un bēgļiem, un tajos tika kolēģi uzsvēruši bāžas, uh, par problēmām, kas rodas, ja patvēruma pakotne sāks eh, be, beigs darboties un kolēģi pauž satraukumu par solidaritātes trūkumu starp dalībvalstiem šai ziņā. Tāpat būs nodaļa par datu aizsardzību, kurā mēs saskaņosim savu darbu ar darbu, ko veids kolēģi, kas strādā pie šīs pašas tēmas. Kolēģi, es negribētu pievērsties katram no ziņojuma, eh, ka, katrai no ziņojuma daļām, bet gribu apstiprināt, ka daudz no priekšlikumiem jau ir iestrādāt kompromisu priekšlikumos. Aicinu turpināt diskusijas, piedaloties ēnu referentiem un cenšoties visiem kopā nonākt pie veiksmīga risinājuma. Es gribētu izmantot iespēju pateikties visiem par līdz šim notikušo labo sadarbību un īpaši paldies ēnu referentiem Zinu, ka varu uz viņiem paļauties un beigās mēs nonāksim pie laba un līdzsvarota ziņojuma. Lielas paldies Beņovas kundzei! Kašmana kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jau iepriekš solījos izteikties īsi, un tagad izteikšos vēl īsākā iepriekšējā reizē. Es gribētu pateikties Monikai par ārkārtīgi lielo paveikto darbu. Paldies par konsekvenci darbā, strādājot pie jautājuma par pamattiesību īstenošanu Eiropas Savienībā. Īpaši paldies par to, ka viņa uzsvēra jautājumu, par kuru bieži tiek aizmirsts, ka ir jāievēro arī geju, lesbiešu un transpersonu tiesības. Un, ja drīkst izteikties uz personiskas nots, tad fakts, ka jūs esat referente, nozīmē, ka politiskā ziņā es varu eh, nestraukties un paļauties uz jūsu darbu. Es eh, gribētu pateikties jums par šo ziņojumu projektu. Tas ir lielisks. For you for handling the, all these amendments. I'm sure that... Liels paldies visiem par iesniegtiem grozījumiem šīs tēmas skata paralēli arī citi kolēģi un domāju, ka ir iespējams nonākt arī pie kompromisu grozījumiem daudzos punktos, un mēs ar nepacietību tos gaidīsim. Es katrā ziņā priecājos par grozījumiem, kuros ir runāts par bērnu tiesībām un nacionālajām minoritātēm. Ēnu referentu sanāksmē centīsimies nonākt pie veiksmīgiem eh, kompromisa risinājumiem Eh, un vienoties par jautājumiem, kuros pagaidām vēl nav vienprātības. Ždanokas kundze. Vai priekšsēdētājs kundze, es tik tikko ierados, tikai atvainojiet, atvainojiet Monika. Ka neuzklausīju jūsu runu, Kinga teica, un es tā arī ceru, ka nākamnedēļ ēnu referentu sanāksmē mums izdosies nonākt pie gala eh, viedokļa par eh, kompromisa grozījumiem. Mēs iesniedzām daudzus grozījumus. Mūsu politisko eh, grupu viedokļi daudzos no grozījumiem atšķiras. Runājot par grozījumiem, ko es iesniedzu zaļo vārdā. Mēs atkārtojam nostāju, ko jau esam pauduši agrākos ziņojumos. Pirmkārt, par to, ka ne visas dalībvalstis izmanto cilvēku tiesību garantēšanas instrumentus, piemēram, pamatkonvenciju. konvenciju Tātad eh, Eiropas padomas eh, pamatkonvenciju par eh, valstu minoritāšu aizsardzību, par tātad reģionālo hartu mums vajadzētu vērsties vēlreiz pie visām dalību valstīm, pārakstīt šīs konvencijas bez nekādiem izņēmumiem. Un, ja izņēmumi tiek noteikti, tad vajadzētu tomēr aicināt no tiem atteikties un pilnībā pildīt šos pienākumus. Tāpēc arī esam iesnieguši grozījumu 17. punktā un arī, ja nemaldos, kur citur. Es pati arī esmu referente pār daudzgadu finanšu eh, schēmu un tās ietekmi uz pamatiesību aģentūru, un šajā ziņojumā mums ir jāuzsver, ka pirmkārt tātad eh, pamatiesību aģentūras eh, dibināšanas lēmums ir jāpārskatā Un e, galvenā e, doma ir paplašināt mandātu e, pamatiesību aģentūrai, tā skaitā attiecībā uz iespējumu veikt monitoringu. Mēs zinām, ka aicinājums paplašināt pamatiesību aģentūras mandātu netika pieņemts padomē, un es jau savā ziņojumā paužu neapmierinātību ar to. Uh, Turklāt atsevišķas dalība valstis, apspriežot šo jautājumu padomē, pauda mērķi uh, atņemt kā, uh, izņemt kā valsts nacionālo minoritāšu aizstāvību no tā, uh, bet tas atbalstu neguva bet joprojām šis mērķis šķiet ļoti bīstams. Uzskatām, ka pamatiesību aģentūras mandātam ir jābūt plašākam, nevis sašaurinātam. Joprojām ir neatrisināt problēma trīs dalību valstīs par bezvalstniekiem. Tā ir mana dalībvalsts Latvija, kā arī Igaunija un Slovēnija. Tas ir radies no federal, federāls valsts sabrukuma, kā rezultātā radās īpaši cilvēki, kam nav nevienas valsts pilsonības. Latvijā vairāk kā pusi no šiem cilvēkiem ir dzimuši Latvijā, bet viņiem nav tiesību piedalīties vēlēšanās vai kandidēt uz amatiem e, valstu un reģionālā administrācijā. Ir tātad e, vairāk 80 atšķirības starp e, bezvalstniekiem un valsts pilsoņiem. Viens e, jautājums ir par konsulāro aizsardzību. E, š, uz šiem cilvēkiem šos cilvēkus aizstāv Latvijas vēstniecības un konsulāti ārvalstīs, bet ja Latvijas vēstniecības kādā ārvalstī nav, tad šobrīd mēs runājam par Edīti Baueru un kā arī padomus pārstāvjiem. Protams, ka šie cilvēki tāpat kā e, pilsoņi ir ar tiesībām vērsties citas dalību valsts, citas Eiropas Savienības dalību valsts vēstniecībā. Var, vēlreiz gribēju uzsvērt bezvalstnieku problēmu. Un, protams, ļoti priecājos, kā ziņotāja arī pievērš šai problēmai ziņojumā. Um, uzteicu Moniku un vēlu jums veiksmi tālākā darbā pie šī sarežģītā dosjē. Ceru, ka jums veiksies un mēs jūs atbalstīsim. Paldies, Denoks kundzei, dodu vārdu atkal referentei. Paldies. Uh, liels paldies par visiem um, komentāriem un vēlos vēlreiz uzsvērt, ka šis ziņojums aptver plašu jautājumu loku saistībā ar pamatiesībām. Rīt mums notiks tikšanās ar komisāri Redingu, un es pieminēšu dažus no šiem aspektiem rīt, un uh, es gribu norādīt, ka sagatavojums būs plaša spektru aptverošs ziņojums par pamatiesību ievērošanu. Paldies, Peņaus kundze! Balsojums par šo ziņojumu notiks mūsu komitejas 10. un 11. oktobra sanāksmes laikā. Tagad mm, mums būs neliels pārtraukums darbā, jo zālē neredzu mm, ne referentu, ne ēnu referentus, kas varētu izteikties par nākamo darba kārtības punktu. Līdz ar to darbu mēs uzsāksim atkal 17.30. Un tad mums notiks debats par 19. darba kārtības punktu. Līdz ar to tiekamies 5.30. Okay. After a short break, the next point on our agenda. Un pēc īsa pārtraukuma mūsu darba kārtībā tagad mēs atgriezīsimies pie 19. panta, kura ir runa par uh, solidaritātes klauzulām un par politiskajām dimensijām. Referents uh, no mūsu komitejas ir Busutilkungs. Afet un sēdē ir uh, gatavojuši pašinstīvas ziņojumu par uh, savstarpējos aizsardzības un solidaritātes noteikumiem. Lielākā daļa no noteikumiem ir iekļauti jau Lisabonas līkumā, bet mums vēl ir jānosaka e, galvenās klauzulas, jo īpaši um, solidaritātes lauk, e, jautājumi Libe komitejai šķiet būtiski. Libe sniegs atzinumu par šo pašinstīvas ziņojumu, un, kā jau es minēju, referents ir Busutilkungs. Došu viņam vārdu kā pirmajam un pēc tam došu vārdu arī citiem runātājiem. Lūdzu, Bustolkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es vēlētos runāt par šī atzinuma laika grafiku. Tas ir ļoti svarīgi, jo tas gal galā izšķirs, vai mēs vispār būsim spējīgi sagatavot atzinumu. Lai mēs varētu sagatavot šo atzinumu afeta pienācīgi īsā laika termiņā, lai to ņemtu vērā, tad mums ir tikai viens variants. Mums šis atzinums ir jāgatavo pēc iespējas ātrāk, un mēs to varēsim sagatavot tikai angliski. Mums par to būs jābalso jau nākamajā Lībe komitejā, un tas ir 11. oktobris. Es zinu, ka tas radīs milzīgas problēmas kolēģiem, taču, diemžēl, AFET laika grafiks ir ļoti strikts. Ja mēs nepieturēsimies pie šī termiņa, tad nebūs nekādas jēgas gatavot atzinumu. Tātad jautājums ir par to, vai nu mēs rīkojamies ļoti ātri, strādājam tikai angļu valodā, vai negatavojam atzinumu vispār. Pēc šī izklāsta es, protams, vēršos pie kolēģiem, lai viņi akceptētu šo manu nosacījumu, nevis atteiktos no atzinuma vispār. Es tagad pievērsīšos svarīgākiem jautājumiem. Par ko tad ir šis atzinums? Solidaritātes noteikumi, kā jau kolēģi zina, ir saistīti ar līguma 222. pantu, un šeit ir paredzēts tiesisks pienākums katrai dalībvalstī valstī palīdzēt citām valstīm, tad, kad parādās lielas problēmas, piemēram, teroristu uzbrukumi un dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas. Šis līguma pants ir jauns pants. Līdz ar to pirmo reizi dalību valstīm rodas iespēja palīdzēt vienai otrai. Un tā ir tāda obligāta solidaritāte, jo palīdzība ir jāsniedz obligāti. Līgumā tagad ir paredzēts tiesisks pienākums. Lai šis līguma pāns varētu tikt piemērots, komisija gatavo priekšlikumu tiesību aktam, kas ļaus mums īstenot līgumā noteiktos pienākumus. Es vēlētos pievērsties uh, vairākiem punktiem, bet, protams, es novērtēšu kolēģu idejas un komentārus. Jebkurā gadījumā es arī tikšos ar ēnu referentiem, un to darīšu jau tūlīt pēc uh, šīs dienas prezentācijas. Ko tad es vēlētos teikt par šo dzinumu? Pirmkārtām mums ir jādomā par uh, um, dažādu centienu un resursu apkopošanu visās dalībvalstīs. Mēs zinām, ka dalībvalstis ir atbildīgas par krīzeseku likvidēšanu savā teritorijā, taču bieži vien katastrofām var būt pārobežu raksturs, tās, tajās var būt iesaistīta vairāk nekā viena dalībvalsts. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šādos gadījumos tiek sniegta pietiekama palīdzība un ir pieejami visi vajadzīgie resursi. Tātad ir jānodrošina, lai 222. pāns nodrošinātu visus šos centienus un resursus. Tāpat arī es domāju, ka mums vajadzētu pieskarties koordinācijas jautājumam. Ir jādomā par visu pieejamo Eiropas Savienības instrumentu saskaņošanu. Eiropā jau ir daudz labu instrumentu, ko var izmantot šādu uzbrukumu, teroristu uzbrukumu un dabas katastrofu gadījumos. Es šeit domāju, dažād, domāju par dažādām aģentūrām, piemēram, Eiropol, Frontex, Eirojust. Tāpat arī par Eiropas ārējās darbības dienesta krīzes eh, reaģēšanas un sadarbības dienestu. Ir svarīgi iesaistīt visas šīs jau pastāvošās iestādes, tā lai nodrošinātu, ka šo iestāžu mandāts būtu pienācīgi saskaņots, tā lai šīs iestādes varētu palīdzēt, kad var izmantot solidaritātes klauzulu. Tajā pašā laikā vajadzētu izvairīties no pienākumu dubultošanās. Nevajadzētu būt tā, ka ar diviem dažādiem instrumentiem tiek darīts viens un tas pats. Man būtu arī šāds ieteikums. Vajadzētu risināt jautājumu, kad tieši šī klauzula sāk darboties. vai šis pāns darbojas uzreiz, vai arī varbūt to iedarbina tikai tad, kad kāda dalībvalsts jūt, ka tā netiek galā ar eh, katastrofu. Tāpat arī, kā mēs definēsim šo situāciju, kad dalībvalsts netiek galā ar saviem pienākumiem. Tātad jautājums par to, kādu šo mehānismu ierosina. Vai tas tiek ierosināts tikai pārobežu um, gadījumos? Es domāju, ka tā tam nevajadzētu būt. Es domāju, ka to varētu ierosināt eh, dažādās uh, lietās. Tad, kad ir runa par kaut ko nopietnu. Vēl kāds punkts attiecas uz eh, jautājumu par to, cik proaktīvi vajadzētu izmantot 222. pantu. Es uzskatu, ka komisijas priekšlikumā nevajadzētu runāt tikai par reaģēšanu uz uzbrukumu vai arī uz uh, katastrofu. Šeit vajadzētu paredzēt eh, dažādus rīkus, kā nodrošināt profilaksiju vai novēršanu. Uzskatu, ka šeit vajadzētu pat nodrošināt saiknis starp solidaritātes pantu un um, aizsardzības stratēģiju it īpaši, ja runa par terorismu. Pēdējais. Ja šis pāns tiek izmantots ārkārtas situācijās, tad, kad ir runa par migrantu plūsmu ierobežošanu, kā mēs zinām, šādas situācijas, protams, nevar raksturot kā katastrofas, bet Tās noteikti rāda milzīgas grūtības konkrētām valstīm. Piemēram, pagājuši gadu 50 tūkstoši cilvēku ieradās Lampedūzas salā. Tas bija patiešām liels ārkārtas gadījums. Centos izteikties īsi, centos izdarīt tādu kā kopsavilkumu par svarīgākajiem punktiem, tieši tāpēc uzskatu, ka uh, man pienācis laiks eh, pārstāt runāt, un varbūt es varētu uzklausīt kolēģis un pēc tam uh, izteikties vēl nobeigumā. Vikstrēms kundze. Paldies! Manī tikai nesen nozīmēja par ēnu referenti pie šī dokumenta, un uh, Esmu ārkārtīgi apmierināta, ka varu strādāt pie šī tēmata, sadarboties ar pārējiem ēnu referentiem un ar referentu. Ir ārkārtīgi daudz jomu, kur trūkst uzticēšanās, kur trūkst solidaritātes, un tas rada milzīgu krīzi gan dalībvalstīs, gan arī Eiropas Savienībā. Mums patiešām vajadzētu to uzsvērt. Solidaritātei noteikti ir vajadzīgi instrumenti, lai tā patiešām varētu darīt to, kas ir jādara. Ir ārkārtīgi daudz dažādu rīku Lisabonas līgumā, bet tie būtu pareizi jāīsteno, lai no tiem būtu jēga. Šie solidaritātes panti pagaidām vēl netiek eh, piemēroti pietiekamā līmenī. Tieši tāpēc mums ir pie tā jāstrādā, lai mēs varētu ieviest izmaiņas. Ir ļoti daudz uh, drošības apdraudējumu, pret kuriem mums ir jāvēršas kopā, piemēram, dabas katastrofas. Patiešām ir ārkārtīgi neparedzami, kuras dalībāsis cietīs no šiem uzbrukumiem. Vai tie būs dabas vai cilvēki izraisīti um, uzbrukumi. Tāpat arī mums ir jādomā par to, kā vērsties pret šiem draudiem kopā, it īpaši, ja viena dalībās netiek galā ar šādām problēmām. Bieži viena šādām katastrofām ir pārobežu raksturs, tāpēc kopā mums būtu vieglāk tās novērst vai arī pret tām cīnīties. Esmu pārliecināta, ka ir ļoti daudz dažādu jomu vairākās dalību valstīs, ir daudz dažādu institūciju un arī pieredzes dalību valstīs, un apmainoties ar paraugu praksi, apkopojot eh, labākos piemērus, mēs varētu daudz ko panākt. Mani nozīmēja par ēnu referenti tikai pavisam nesen, bet es ar prieku strādāšu pie šī jautājuma, un es ceru, ka mums, eh, mūsu sadarbība būs ļoti laba. Mums ir arī eh, jāpalīdz AFIT komitejai saprast, kā tad uh, vislabāk īstenot uh, solidaritātes pāntu, jeb 222. pāntu. Uzskatu, ka mūsu komitejai patiešām pie tā vajadzētu strādāt. Es varētu uzreiz atbildēt Busutila kungām, ka no manas puses nav nekādu pretenziju pret angļu valodu, ja jau process uh, tādējādi būs ātrāks. Vēlreiz uh, paldies un priecāšos strādāt tālāk. Lamberts kundze. Paldies. Ja mēs vēlamies kaut ko izdarīt, tad, diemžēl, mums nekas cits neatliek kā akceptēt laika grafiku, tāpēc man nav nekāda pretenzija strādāt angļu valodā. Jebkurā gadījumā dodu priekšroku angļu valodai. Nevienu citu valodu neakceptēšu. Es apsveicu to, ko Bustoja kungs teica. Viņš eh, pieminēja dažas ļoti interesantas idejas. Es vēlētos parunāt par eh, diviem punktiem. Uh, Jebkurai reakcijai ir jābūt proporcionālai. Savādāk mēs te eh, saskarsimies ar mm, lielu risku. Jūs jau runājāt par to, kā mēs definēsim šo mērogu, kad eh, šis gadījums ir uzskatāms par pietiekami lielu, lai varētu iedarbināt šo pāntu. Es uzskatu, ka mums ir jādomā par šiem jautājumiem, jo īpaši uh, ja ir runa par terorismu. Mēs vēlamies, lai reakcija būtu efektīva, bet mēs nevēlamies, lai tā situācija tikai pasliktinātu. Tāpat arī mums ir um, jānovelk skaidras līnijas attiecībā uz atbildību. Ja šeit ir runa par aģentūrām un atšķirīgām organizācijām, tad ir pilnīgi skaidri jānosaka, kurš būs atbildīgs par pārvaldību Mums ir jābūt skaidrībai, kas ir noticis, ir jābūt iespējai izsekot līdzi visiem notikumiem. Jo īpaši, ja runa par migrācijas plūsmām, tur, diemžēl, nav bijis skaidri, iespējas, iespējams skaidri saprast, kurš ir atbildīgs par konkrēto pasākumu. Atzīmēšu arī, ka solidaritātes pants runā par demokrātiskām institūcijām un par to iesaistīšanos uh, teroristisku uzbrukumu apkarošanā. Es domāju, ka mums vajadzētu konkretizēt, kāda īsti ir šī aizsardzība, ko mēs īsti cenšamies aizsargāt. Ir ja tīpaši, ja šeit runa par kiberuzbrukumiem un tā tālāk. Es ceru, ka mēs sagatavosim ļoti labu atzinumu šajā komitejā pavisam īsā laika periodā. Ir jāatcerās, ka šeit ir um, jādomā par pilsoņu brīvībām. Es arī akceptēju to, ka solidaritāte te agrāk iespējams nav bijusi pietiekami laba. Tieši tāpēc mums noteikti ir jāuzlabo darba rezultāti. Paldies, Čeina! Neredzu, ka kāds vēl vēlētos izteikties, tāpēc došu vārdu atkal Simonam, lai viņš izdarītu kopsavilkumu. Be... Gribu tikai teikt, ka jūtos lepns par to, ka esmu Eiropietis, tad, kad redzu, ka Eiropas Savienības karoks parādās uz kastēm, kurās ir e, humanitārās palīdzības krājumi, kas dodas uz dažādiem krīžu reģioniem. Uzskatu, ka tā jūtas daudzi pilsoņi. E, protams, pilsoņi vēlas izjust solidaritāti dažādos krīžu gadījumos, bet viņi arī jūtās lepni, ja e, šāda solidaritāte tiek izrādīta citu reģionu iedzīvotājiem. Es domāju, ka mums uh, izdosies um, nodrošināt pareizo likumdošanas rīku, lai šis līguma nosacījums varētu tikt piemērots un izpildīts. Paldies arī kolēģiem, ka viņi akceptēja manu lūgumu attiecībā uz laika grafiku un cerams, ka mēs varēsim arī strādāt tikai angļu valodā, ņemot vērā šo īso termiņu. Balsojums paredzēts Libe komitejā 11. oktobrī, un es ceru, ka pirms tam būšu jau nosūtījis projektu visiem kolēģiem, jo līdz nākamnedēļai gatavojos to izsūtīt. Un esmu konsultējies arī sek ar sekretariātu attiecībā uz grozījumu termiņu, un tas varētu būt 3. oktobris. Tādējādi kolēģiem būs pietiekami daudz laika sagatavot grozījumus. Taču, kā jau minēju, tieši kontaktēšos ar ēnu referentiem, lai apspriestu atzinumu kā tādu pirms tā prezentācijas. Paldies Buzutela kungam. Atgādinu, ka gala termiņš, lai iesniegtu grozījumus angļu valodā, ir 3. oktobris. Un eh, Lība komiteja balsos 11. oktobrī. Tēt vajadzētu pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. We have uh, 10 more minutes. Vēl desmit minūtes līdz pulksten sešiem. Šajā pēcpusdienā sanāk daudzas pār, pārtraukuma pauzes. Uzgaidīsim Prībera, Prības kungu, kas mums pastāstīs par jaunāku attīstību